Paldies Kvistkots kundzei par šo ziņojumu rīt pēcpusdienā balsosim. Un tagad pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta šovakar. Arī tas ir Kvisthuds Rovals kundzes ziņojums, un tas ir par kopējās tirdzniecības politiku. Dod vārdu jums uz četrām minūtēm. Un vēlreiz priekšsēdētāja kungs, liels paldies! Ziņojums, ko saīsnāti sauc Omnibus 1, ir uh, Eiropas Savienības kopējās tirdzniecības politikas uh, pieskaņošana Lisabonas līguma jaunajiem primāro tiesību aktu noteikumiem, proti LSD 290. un 291. pāntam. Ar Lisabonas līgumu tagad uh, Eiropas parlamenta tam ir līdzlemšanas tiesības tirzniecības jomā. Eiropas Savienībā nevienam citam parlamentam šāda veida tiesība šādā formā nav. Un mūsu modelis šeit ir pieskaņots Amerikas Savienoto Valstu kongresam. Uh, bet nacionālajos parlamentos mūsu kolēģiem diemžēl šādu tiesību nav. Līdz šim Eiropas tirdzniecības politika būtībā uh, bija atkarīgi no eh, komit, eh, tika ir izņemti no komitoloģijas eh, normām un tagad šis īpašais režīms ir izbeigts. Tirzniecības politikas lēmumu pieņemšana, tāpat kā citās Eiropas Savienības jomās, tagad ir komisijas rokās, taču komisija to nevar īstenot uh, vienpusēji. Es gribētu pavisam īsi runāt arī par eh, grozījumiem. Pirmkārt, par eh, vispārējās sapratnes eh, aspektu. Komisija ir vienojusi, padomi ir vienojušās par šo te vispārējo sapratni, kurā deleģētie akti, tāpat arī īstenošanas noteikumi tiek, īst, uh, tiek uh, sastādīti pēc viena no tiem noteikumiem. Komisija to nav ņēmusi vērā savā priekšlikumā, un tāpēc es savā ziņojumā par to runāju un atsaucos uz to, kas ir tātad pie šīs te sapratnes minēts. Otrakārt, uh, Ziņojumā tiek runāts par eh, deleģēto aktu ieviešanu visās komisijas ierosinātajās jomās. Treškārt jautājums par to, vai būtu jāīsteno konsultēšanās procedūra vai pārbaudas procedūra attiecībā uz eh, komisijas priekšlikumiem. Ja ir runa par īstenošanas noteikumu, īst Un tātad visteidzamākos gadījumos tātad ir jā, jārīkojas attiecībā uz īstenošanas aktiem. Mums ir nepieciešama. Mēs tātad iestājāmies par šo te konsultāciju procedūru. Runājot par konsultāciju procedūru, mēs apli, apstiprinam komisijas priekšlikumu tādu konsultāciju vietā, kas vairs nav nepieciešami antidempinga un antisubvencijas pasākumu gadījumā, būtu jāīsteno no, no dalību valstu puses tātad šis te paziņošanas princips. Mēs nevēlamies, lai termiņš antidempinga procedūrām tiktu pagarināts, Nozarei un tirdzniecības partneriem ir nepieciešama drošība un garantijas, un tas būs iespējams tikai tad, ja šie termiņi būs maksimāli īsti. Tas būs efektīvāk, un tāpēc ziņojumā ir paredzēta iespēja termiņus uh, samazināt, un vienmēr ir iespējami kaut kādi izņēmumi gadījumi. Ziņojumā ir ierosināts prasība komisijai ziņot Eiropas parlamentam un sabiedrībai. Tas ir ļoti būtiski. Šobrīd tas ir īpaši aktuāli īstenot diskusiju par, eh, piemēram, par akta procedūru. Šobrīd mēs dzīvojam interneta laikmetā, un es domāju, ka ir nepieciešams sniegt visu maksimālo informāciju. Man ziņojums atbilst Lisabonas uh, līgumu grozījumiem, un uh, man ziņojums ir ļoti tehnisks. Es esmu risinājusi daudz tehnisku jautājumu, vienlaik šis ziņojums ir arī izteikti politisks, jo te mēs runājam par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem tirzniecības attiecībā. Uh, Paldies komisaram Digūhtam, paldies visiem ēnu referentiem. Es eh, gribētu lūgt, lai jūs, komisār Čelas kungs, nodot manus pateicības vārdus tālāk savam kolēģim. Paldies Kvistkudas kundzei. Komisār Čelas kungs, jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jau pašā sākumā es vēlētos um, minēt to, ka Digūhta kungs ir paredzējis um, doties ārzem vizītē šodien, un tā kā tikai novēlot tika apstiprināts šis punkts darba kārtībā, viņš nevarēja mainīt uh, savu darbu kārtību un ierasties uz šo sanāksmi, kā viņš būtu vēlējies, lai piedalītos diskusijās ar jums. Tāpēc arī viņš ir um, aicinājis man izteikties komisijas vārdā. Komisija pateicis referentei un arī ēnu referentam Morēras kungam, kā arī visiem pārējiem Inta uh, locekļiem par konstruktīvo pieeju attiecībā ar šo priekšlikumu. Šis priekšlikums ir ļoti nozīmīgs, jo šis ir pirmais nozīmīgais solis, lai piemērotos uh, jaunajam režīmam, kas attiec uz deleģētiem aktiem attiecībā uz likumdošanu, kas ir pieņemta tirsniecības jomā. Mēs cenšamies uh, atrisināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Katrā ziņā virkne grozījumu uh, tiks pieņemt jau uh, šonedēļ un ir pats par sevi saprotams, ka es nevarēšu komentēt visus grozījums, tas būs nopietnas darbs, pie kur strādās visas trīs institūcijas. Es aprobežos tikai ar dažiem vispārējiem komentāriem. Vispirms komisija var piekrist visiem tiem priekšlikumiem, kas parādz izmantot konsultatīvo procedūru sagatavošanas pasākumiem. Otrakārt, komisija atzīst, ka deleģētie akti ir jāiekļau regulā, kas attiecas uz. Um, pagaidu mehānismu attiecībā uz Ķīnu. Treškārt komisija pateica eh, par grozījumiem attiecībā uz regulu eh, par antidempingu. Komisija atbalsta arī tos grozījumus, kuru mērķis ir piemērot eh, laika grafiku un termiņus jaunajiem grozījumiem, kas tiek pieņemti antidempinga jomā. Taču eh, šie grozījumi eh, rada dažas praktiskas problēmas vai juridiskas problēmas, un komisija eh, cer, ka tā izdosies rast efektīvu veidu, kā atrisināt šo jautājumu disku, diskusijās, kas noritēs vēlāk, tātad pēc balsojuma parlamentā triju institūciju starpā. Noslēgumā es vēlētos paust komisijas atbalstu, pateicību par līdz šim paveikto darbu un šobrīd mums būs jāstrādā uh, kopā arī turpmāk, lai pilnībā uh, pieslīpētu šo dosiju un to pieņemtu. Paldies! Paldies komisāru kungam, un tagad izteiksies runātāju politisko grupu vārdā, EPP vārdā, kas parīkungs? Priekšsēdētāja kungs, godētie kolēģi! Man ir ļoti žēl, ka debats par šo ļoti svarīgo tēmatu mēs noturam tik vēlā vakar stundā bez uh, atbildīgā komisāra klātbūtnes. Bet tas, protams, nav pārmetums komisāram. Man ir ļoti žēl, ka šis ziņojums, kurā ir runa par ļoti daudziem tādiem jautājumiem, par ko parlaments pēdējos desmit gadus ir ļoti cīnījies, tīpaši attiecībā uz kopējo tirdzniecības politiku, tas tagad tiek apspriests um, tad, kad sabiedrība vairs neklausās. Kolēģi Kvistu Drovals kundze pēdējo mēnešu laikā ļoti smagi strādājusi, un uh, te ir uh, milzum daudz uh, dažādu lietu, kas ir saistīts ar Lisabonas līguma grozījumiem. Kā referents kundze jau sacīja, tās pilnvars, ko mēs, kā Eiropas parlaments, kopš 2009. gada decembra esam saņēmuši, un tagad esam saņēmuši papildus ar šo omnibus viens, nekas tāds nekur citur pasaulē nav redzēts. Nu, varbūt varam salīdzināt to ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet ja mēs skatāmies uz uh, citiem parlamentiem, piemēram, manā valstī Vācijas. Uh, parlamentā, tad šādas te pilnvars attiecībā uz tirdzniecības politiku vai ārpolitiku mūsu parlamentam nav, ja mēs to salīdzinām ar Eiropas parlamentu. Es esmu īpaši pateicīgs par to, ka referente ir ieviesusi grozījums attiecībā uz antidempingu un antisubsidēšanas procedūrām un šiem te termiņiem. Es domāju, ka viņa ir uh, ļoti smagi strādājusi. Un, dāmas un kungi, es gribētu vēlēties, lai kop kopējās ārējās eh, tirdzniecības politikas jomā mēs apzinātos to atbildību, kāda mums kā Eiropas parlamentam ir. Mēs esam, esam ne tikai tie, kas var lamāties par to, ka netiek uzņemti, netiek uztverti nopietni un kam nav atbildība, kā tas bija pirms 2009. Eh, gada decembra. Ja tagad mums šāda atbildība ir un mums tad tā būtu jāuztver nopietni, tad tik pieminēts jau akta. Un priekšsēdētāji man ir vēl viens komentārs par jautājumu, kas man ir eh, ļoti pie sirds. Mums ir jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai mūsu parlaments spētu visas tās lietas, kas ir saistīts ar komitoloģiju praksē, kontrolēt un īstenot, lai mēs varētu izpildīt arī savas kontrolas funkcijas. Paldies, Kasparī kungam, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā pusotra minūte Marēras kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas parlamentam neapšaubāmi ir jāizskata jautājumi, kas ir saistīti ar kopējo tirzniecības uh, politiku, un mums Lisabonas līguma rezultātā ir jāpieņem šie lēmumi par to, kad piemēro deleģētos, kad īstenošanas aktus. Uh, un eh, likumdošanas eh, pilnvaras ir tikai caur deleģētiem aktiem, eh, kuras uzrauga attiecīgās Eiropas Savienības institūcijas. Un tieši tādēļ komisijai un nevis padomei, kā arī dalībvalstīm ir jālem par šiem jautājumiem. Ir skaidrs, kā šī gadījumā mēs runājam par ekskluzīvu Eiropas uh, Savienības kompetenci un apstiprinājumu, kas ir nepieciešams no abiem likumdevējiem. Un ir jāatceras divas lietas, tad, kad mēs īstenojam Lisabonas līgumu. Parlamentam ir jābūt pilnai atbildībai un kontrolē par visu uh, likumdošanu, kas nāk no Eiropas Savienības puses, jo ir gadījumi, kad komisija tiek aicināta papildināt un grozīt likumdošanas aktu, kas attiec uz īstenošanas aktiem. Mēs nevaram ļaut dalību valstīm uh, izmantot veto tiesības pār komisijas uh, ekskluzīvajām tiesībām, jo tās ir uh, Eiropas Savienības ekskluzīvās tiesības. Tātad uh, veto tiesības var izmantot tikai ārkārtas un izņēmuma gadījumos. Vēlētos apsveikt eh, referenti par lielisko darbu un par kompromisa garu, kas ir caurvīs visu šo procesu. Paldies, eh, Marēras kungs, un tālāk liberāļu demokrātu vārdā Kohas Mērins kundze. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās Eiropas tirdzniecības politikā viss ir mainījies. Ir pilnīgi jauns, jauna tiesiskā bāze un īpaši svarīgi, īpaši redzams tas ir Eiropas parlamentā proti. Um, šīs te sekas ir tiešām, šīs izmaiņas ir milzīgas. Šeit tikai pēc pirmā uzmetiena liekas, ka te ir runa par tehniskiem jautājumiem Jo, ja mēs runājam gan par eh, deleģētajiem aktiem vai īstenošanas noteikumiem, tad jāsaka, aiz tā visa ir slēpjas milzīgas tirdzniecības intereses. Te mēs runājam gan par antidempingu, gan antisubsidēšanu, un eh, tas patiesībā nozīmē lielu naudu. Arī jaunās prasības, caurskatāmības prasības, tiecībā uz informāciju, kas nav konfidenciāla, sabiedrībai šķiet interesanti. Referents kundze jau runāja par akta, ja no paša sākuma tiktu ievērota caurskatāmība, tad mēs būtu zinājuši, un daudz diskusijas tiktu aiztaupītas. Es domāju, ka uz šo brīdi mēs varam tikai pateikt lielu paldies referentei, kas ir smagi strādājusi pie šī temata un kas ir ļoti labi vadījusi sadarbību ar uh, kolēģiem, un es ceru, ka mēs ļoti drīz um, nonāksim arī pie veiksmīga rezultāta. Paldies Kohmērins kundzei, un tagad pārējām pie citiem rīnotājiem. Kostingers kundzei divas minūtes. Liels paldies priekšsādātāji! Šis ziņojums attiecībā uz kopējo tirsniecības politiku labāk pazīstams ar nosaukumu Omnibus 1, un tas ir viens no svarīgākajiem uh, ziņojumiem, uh, kas attiecas uz Eiropas Savienības ārējo politiku, uh, ārējo tirsniecības politiku. Šeit mūsu rīcībā ir tāds ļoti būtisks dosjē. Tas te ir runāts par deleģētiem aktiem, īstenošanas noteikumiem un kā ar tiem nākot, pret tiem nākotnē izturēties. Te jau vairāk kārt tika kā piemērs minēts akta. Es gribētu izteikt dažus komentārus, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Pirmkārt, tās, tā, pirmkārt, pa, pārbaudas procedūra. Uh, Mums ir jārod, mēs nedrīkstam apsu, aps, apstrīdēt šādas procedūras nepieciešamību, un tas skars mūs visus. Otrkārt, tas, ka nebūs vairs konsultēšanās procedūra. Līdz ar Lisabonas līgumu eh, spēkā stāšanos eh, šāda procedūra vairs nebūs nepieciešama, eh, bet tāpat ir jāizvairās no dažādiem pārpratumiem Un treškārt jautājums par termiņiem. Ātra un efektīva situācijas atrisināšana ir visu interesēs, un tirsniecības partneri arī to novērtēs. Līdz ar to mēs varam aiztaupīt līdz pat divus mēnešus vītrojot šo konsultēšanās procedūru. Es apsveicu gribētu uzteikt šo ziņojumu, gribētu pateikties vēlreiz eh, referentei par ieguldīto darbu. Paldies! Gracias, Paldies, Kastingers kundzei! Un tagad viena minūte Laicht Frīda kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, referents kundze. Es domāju, ka mēs varam teikt vienu. Eiropas Savienības ārējā tirdzniecības politika vienmēr ir bijis eh, veiksmīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tā atrodas Eiropas Savienības kompetencē un eh, tā ir mērķiecīgi īstenot. Un tagad ar Lisabonas līgumu ir tā, ka Eiropas parlaments pirmo reizi ir pilnībā līdzvērtīgi iesaistīts visā šajā te procesā un es pieņemu, ka tādējādi šī te varēs tirdzniecības politika kļūs vēl eh, veiksmīgāka. Uh, Protams, šīs vecās procedūras varēja iesaistīt jaunajā procedūrā, un es domāju, ka komisijas priekšlikums par omnibus 1 un omnibus 2 un, attiecīgi, laba, ļoti labais referents darbs ir palīdzējis mums eh, izveidot tādu sistēmu, ka no vienas puses ir augsta uzticība, bet ir arī uh, vienlaikus eh, kontroli un komisija var ļoti efektīvi rēģēt. Un eh, tas, un to es arī sāku ar visu, ar, ar pilnu atbildību, ka tas, kas ir noticis attiecībā uz aktu, vairs neatkārtosies. Paldies! Paldies Laiktfrīda kungam! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Un tālāk dod vārdu Pāsesku kundzei. Paldies, Priekšsēdētājs atbalstu eh, šos grozījumus, kas attiec uz 26 likumdošanas aktiem attiecībā uz tirsniecības politiku, lai mēs piemērotos jaunajai sistēmai, kas paredz īstenošanas eh, pasākums un deleģētos aktus. Uh, Ir ļoti labi, ka komisija tiek piešķirt šādas pilnvaras, bet vien, un vienlaikus tas uh, uzlabos arī mūsu kopējās uh, tirsniecības politikas efektivitāti. Tas veicinās to, ka Eiropas Savienība kļūs konkurētspējīgāk pasaules mērogā. Es priecājos arī par to, ka komisija ir uzsākusi uh, šīs izmaiņas pēc Lisabonas uh, līguma stāšanās spēkā, un es priecājos uh, par to, ka komisija ir paredzējusi pārskatīt visus tos pasākumus, kas attiecas uz īstenošanas noteikumiem. Liels paldies! Paldies, un tagad vārds komisāram. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikties, eh, izteikt dažus noslēgumu komentārus, pavisam īsi. Kā jau debats to pierādīja, šis ir tehniski sarežģīts jautājums, jo runa ir par virkni ļoti nozīmīgu likumdošanas aktu tirzniecības politikas jomā, un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir eh, jācenšas pabeigt šo darbu pēc iespējas ātrāk. Otrakārt, komisija priecājas par eh, to, ka uh, parlamenta grozījumiem būs tik plašs aptvērums, un mēs ar prieku strādājam pie šiem jautājumiem un strādāsim kopā trilogu ietvaros. Un treškārt, eh, galvenais jautājums joprojām ir saistīts eh, par, ar to, kā mēs izmantosim tirsniecības aizsardzības pasākums. Un komisijas vārdā es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par padziļināto darbu pie šī jautājuma, un vienlaikus es varu garantēt, ka de Guktu kungs ir gatavs uh, sastrādāties ar Eiropas parlamentu, strādājot pie kopējās tirniecības politikas. Paldies! Paldies, un tagad vārds referentai. Jā, šnelen, šnelen. Īs un kodolīgi. Liels paldies ēnu referentiem, un liels paldies arī Čolos kungs komisijai, kas ir nodrošinājusi ļoti labu līdz, līdzdarbību, un es vēl pie šiem vārdiem atgriezīšos rītdien. Mēs visi balsosim kārtīgi par visiem grozījumiem, un būs arī galīgais balsojums. Man attiecībā uz šo ļoti būtisko dosjē ir ļoti būtisks uh, jūsu atbalsts, un tad es kopā ar saviem kolēģiem varēšu doties uz trialogu. Es eh, ceru, ka šo procesu izdosies veikli pabeigt, jo mēs visi esam gatavi uz kompromisu. Mums galvenais ir tas, lai šajā no likumdošanas viedokļa jaunajā vidē atrast pēc iespējas labākus risinājumus. Liels paldies par labo sadarbību un ar labu nakti, jo mēs jau visi droši vien drīz iesim gulēt. Muchas gracias por sus buenos deseos, señora Quistwood. Paldies par šiem komentāriem. Kvistkots Rovals kundzei. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie šī darba kārtības punkta balsošana būs rītdien.